attīstību strateģiskajos sektoros. Šie priekšlikumi tiek nosūtīti kompetentajām komitejām. Un tagad mēs pāriesim pie darba kārtības. Iepriekšējā uh, sesija tika pārtraukta 6. aprīlī. Darba kārtība ir izsūtīta šai sesijai, un es gribētu piedāvāt vairākus grozījumus trešdien. Eh, otrā un trešā punkta kārtība ir mainīta vietām. Tādējādi, lai komisijas paziņojums par Eiropas sociālo tiesību pīlāru un darbam profesionālās dzīves līdzsvarošana var tikt skatīta pēc paziņojuma par situāciju Ungārijā. Vai ir iebildumi? Tādu nav tādā gadījumā grozījuma apstiprinam. Tālāk ir saņemts vēl viens pieteikums - deputāts Pitella. Es nevēlos atgriezties pie priekšējā punkta, mēs piekrītam, bet pēc debatēm par Ungāriju Es gribētu aicināt sagatavot rezolūciju maija sesijai. Es to par to ziņošu, sociāldemokrātu grupa ir lūgusi sagatavot rezolūcijas priekšlikumu, kas eh, lik, tiks likts uz balsojumu maijā. Vitēla kungs, vai tas jūs apmierina? Jā, paldies. Vai ir iebildumi Pitēla kunga? Pi pieteikumam. Par, pret, vai kāds ir pret? Ģurekungs e, ir pret. Priekšsēdētāji. Eiropai ir gana konfliktu ar valstīm, kas vēlas īstenot savu politisko, eh, savu kultūras politiku. Var balsot, var ne, bet pieņemt rezolūcijas pret valsti, kas vēlas īstenot savu politiku, nozīmē tikai padziļināt krīzi. Mēs vadāmies no solidaritātes un neatkarīgi no mūsu viedokļa. Mēs nedrīkstam sāsināt konflikts Eiropā. Es uzskatu, ka šī rezolūcija ir pilnīgi Eh, pilnīgi nav nepieciešama. Tagad es eh, lieku uz balsošanu šo pieteikumu lūdzu par reglamentu. Priekšsēdētāji vēlos precizēt attiecībās pie Tēla kunga pieteikumu. Vairākas grupas vienojās, lai tiktu uh, pieprasīta gan rezolūcija, gan misija uz Ungāriju. Es gribētu uh, likt uz balsojumu abus priekšlikumus, kā mēs to bijām, par, par to bijām vienojušies. Godājamā deputāte, es uzklausīju Pitela kunga pieteikumu, kurš aicināja pieņemt rezolūciju pēc debatēm. Tā tiktu pieņemta maijā. Nebija runas par misiju. Quindi, mi pare che la plenare... Šķiet. Kā darba kārtības sakrā grozījumu nav. Es lieku uz balsojumu Pitēla un sociālistu pieteikumu, lai sagatavotu rezolūciju par stāvokli Ungārijā. Rezolūcija tiktu pieņemta mājā par pret atturas. Priekšlikums tiek pieņemts, debates notiks pēc komisijas deklarācijas un tiks sagatavota rezolūcija, kura tiks likta uz balsojumu maija pirmajā sesijā. Esmu saņēmis vēl vienu pieteikumu no Nāciju brīvības grupas. Attiecībā uz koptu stāvokli Ēģiptē, lai šis jautājums tiktu skatīts pēc debatēm par stāvokli Turcijā. Uh, un debates par diakonu ziņojumu eh, par Eiropas kultūras mantojumu gadu tiek atceltas uz maija pirmo sesiju. Es dodu vārdu Francam Obermajeram. Jā, paldies. 9. aprīlī mēsas ietvaros eh, pret koptu kristiešiem bija teroristisks uzbrukums, ka, kura rezultātā 78 cilvēki gāja bojā. Tā ir vajāšana pret kristiešiem. Desmit miljonu kopti kristiešiem tā ir ikdiena. Saskaņā ar 149. Eh, pāntu reglamentā es aicinu balsot uh, diskusiju noslēgumā pār rezolūciju. Ir nepieciešams Uh, apmeklēt vizītē koptu kristiešus un noskaidrot situāciju uz vietas. Paldies, uh, Obermajer kungs. Vai ir kāds, kas vēlas izteikties pret? Jūs vēlaties izteikties pret? Honorable Preda. Preda kungs. Priekšsēdētājs. Mūsu grupā atbalsta debats par kristiešiem. Uh, vidēju austrumu reģionā, bet maijā. Un es zinu, ka rīt jūs uzņemsiet Ēģiptes lielmuftiju, jūs varēsiet viņam paust mūsu bažas par koptu stāvokli. Es domāju, ka mums ir ļoti piesātināta darba kārtība un debatiem jānotiek mājā. Paldies! Honorevole Obermaier. Obermaier kungs. Vai jūs uzturat spēkā savu priekšlikumu par debatēm eh, par koptiem Ēģiptē šajā sesijā, vai jūs piekrītat eh, Prēda kunga priekšlikumam un debatēt par šo jautājumu maijā? Lēmums ir jāpieņem eh, priekšsēdētāja konferencē. Paldies! Mums nav tas jāatliek būs tikpat aktuāli temati arī maijā, par ko būs jālēm. Es uzskatu, ka ir jādiskutē par to šobrīd, jāliek tad eh, dienas kārtībā, un tas labi tieši sadarēsies ar vizīti, kas ir ieplānot. Eh, voorzitter, mag ik u even informeren? Priekšsēdētājs informēju, ka ir divi priekšlikumi, kuri ir iesniegti. E, Prēdakungs e, ir iesniedzis savu, man patīk arī Obermajer kunga priekšlikums, bet mēs varētu likt uz balsojumu otro Prēdakunga priekšlikumu un kā delegācijas līdzpriekšsēdētājs. Es atbalsta arī Prēda kunga uh, priekšlikumu. Es gribētu saprast, kas, uh, ko mēs liekam uz balsojumu. Deputāts Bostināro, priekšsēdētāji. Es pilnībā piekrītu, domāju par to, ka situācija ir jādiskutē, bet ko vainot, jo eh, valsts lēmēja iestādes dara visu, ko tās var, lai novērstu terorismu uzbrukumus. Mēs zinām, ka teroristi ir teroristi un upuri ir upuri. Uh, nepieminot eh, pat reliģisko dimensiju. Es eh, gribētu atbalstīt prēda, eh, kolēģi prēda priekšlikumu un nerunāt konkrēti par vienu reliģisko grupu šajā traģēdijā. L'aula è e sovrana. Metto... Parlamenta plenārs komisija ir suverēna, liek uz balsojumu ENL grupas pieteikumu pievienot sesijas darba kārtībai pēc debatēm par Turciju debates ar deklarāciju par uh, koptu stāvokli Eģiptē. Tas ir personāls balsojums. Sākam balsot. Ķilādien. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. La proposta è. Priekšlikums tiek noraidīts. Attiecībā uz Sprēda kunga priekšlikumu. Lūdzu. Deputāte Beresa. Es gribēju tikai pateikt, ka man nav balsošanas kartes un biju gatava balsot pret. Allora, vi propongo. Piedāvāju jums sekojošu risinājumu. Ņemot vērā to, ka priekšsēdētāja konferencei būs jālēmj par maīza pirmās sesijas darba kārtību. Es domāju, ka priekšsēdētāju konferenci varētu ņemt vērā Prēda kunga priekšlikumu un nav vajadzības to likt uz balsošanu, jo šķiet, ka būs plašs vairākums, lai pirmajā maija sesijā tiktu diskutēts par kristiešu vajāšanu pasaulē kopumā. Un pēc prēdas kunga lūguma tiekoties ar Eģiptes lielmuftīģu, es pasvītrošu to, cik lielā mērā Eiropas parlaments piešķir vērību starp reliģiju dialogiem un dažādu reliģiju līdzās pastāvēšanai. Eģiptē ir musulmaņu vairākums, bet tajā dzīvo arī kristoši, kristieši. Un Es rīt arī par šo aspektu runāšu ar Lielboftiju. Un vēlāk priekšsēdētāja konference ratificēs lēmumu, kurš, manuprāt, ir praktiski pieņemts. Informēju jūs, ka ceturtdien juridisko lietu komiteja pieņēma uh, eh, ziņojumu pār Lebretona imunitāti un balsojums par šo ziņojumu notiks rīts. Goja grupa saskaņā ar 105. reglamenta pantu ir iesniegusi priekšlikumu, lai apstrīdētu deliģēto uh, e, aktu otro pielikumu regulai 9782012 attiecībā uz vispārīgo preferenču tarifu sistēmu. Balsojums notiks rīts un darba kārtība tiek pieņemta ar šī, šiem grozījumiem. Tagad mēs pāriesim pie mūsu darba kārtības un pie komisijas paziņojuma par stāvokli Ungārijā. Es dodu vārdu komisijas vicepriekšsēdētājiem Francam Timbermanim. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, premjer, ministru kungs Nesenie notikumi Ungārijā satrauc cilvēkus ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī visā pasaulē, un mēs pievienojamies šīm